ar to regulas 178.2025. Uh, uh, pants un tajā izskatītā procedūra tiek noslēgta. Detaļas jūs saņemsiet nu vēlāk. No GoNGL mani lūdza nominēt Helmutu Šolcu kā Eiropas Latīņamerikas parlamentāras asamblējas delegācijas uh, locekli. Viņš aizstās Mikelu Gustafsonu, ja nav iebildumu. Tad šī nominācija tiek um, apstiprināta.